Tātad nākamais darba kārtības punkts, kas mums ir paredzēts, ir mūsu kopīgā debate par kopējo drošības un aizsardzības politiku saistībā ar finanšu krīzi. Un paziņojums būs no komisijas priekšsēdētājas vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos Eštons kundzes. Pēc tam sekos Lise kunga eh, ziņojums par finanšu krīzes ietekmu uz aizsardzības nozari. Tās ir kopīgās debats, kā jau es sacīju, līdz ar to dod vārdu Eštons kundzei lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos sākt ar pateicības vārdiem Liseka vārdiem par viņa ziņojumu. Kā es jau teicu vakar vakarā, kad tikāmies, es e, tieši atgriezos no aizsardzības aģentūras, e, kas arī izteica pateicību par jūsu paveikto darbu. Priekšsēdētāja kungs e, nevar debatēt par KDAP, ignorējot finanšu krīzi un to, ka aizsardzības budžeti ir apgriezti visā Eiropas Savienībā. Tā rezultātā ir palielinājies uzsvars uz to, ka nepieciešams apvienot militārās kapacitātes, ņemot vērā personāla samazinājumu, eh, ko mēs pieredzam KDAP misijās un operācijās. Un, uh, Es domāju, ka zināmā mērā tas mūs dara stiprāks. Mums ir jāatbild uz eh, komplekso apdraudējumu šodien, eh, kiberuzbrukumi, energodrošība un tā tālāk. Un mums ir jāuzņemas globālā atbildība un tiešām eh, jāsniedz patiesā vērtība par izdoto naudu. Lai to varētu izdarīt, mums ir jārealizē efektīva stratēģija ar tādu visaptverējušu pieeju, eh, kā to pasvītroja ārlietu ministru padomu 1. decembrī. Budžeta ierobežojumi spiež eh, mūs taupīt, taču spiež arī sadarboties. Un līdz ar to apvienojot aizsardzības aktīvus, kopējo programmēšanu veicot, solidaridējoties, evakuējot Eiropas pilsoņus no dažādiem karstajiem punktiem, eh, parāda, ka mēs labāk varam darboties ar mazāk līdzekļiem. 1. Eh, decembrī ārlietministra padome apstiprināja manu aicinājumu maksim, eh, maksimizēt sinerģijas un eh, palielināt sadarbību. Un Eiropas ārējās drošības dienas un komisija un Eiropas eh, dalību valstīm ir drīzāk jāapvienojas, nevis jākonkurē vienai ar otru. 1. E, decembra sanāksmē mēs vienojamies arī par to, ka Eiropas Savienībai jāuzlabo savas operācijas, skaidrāk norādot patiesās vajadzības un izvirzot skaidrus mērķus Eiropas parlaments līdztekus dalību valstu parlamentiem un dalību eh, valstu parlamentiem spēja izšķirošu lomu nodrošinot demokrātisko pāraudzību pār Eiropas Savienības ārze, ārlietu politiku. Priekšsēdētā kungs vēlētos koncentrēties uz eh, galvenajiem sasniegumiem šī gada laikā. Runājot par struktūru līmeni. Mēs esam nodibinājuši EADD, eh, kas tagad labāk tiek galā ar krīzēm, eh, un tas notiek ātrāk un daudz gudrākā veidā. Mūsu nekavējoši atbild prasīja arābu pa pavasaris. Mēs ņēmām vērā e, iegūto pieredzi un izveidojam krīžu pārvaldības padomu un krīžu platformu, kas efektīvi risināja krīžu situācijas Kodivārs, Republikā, Lībijā un Āfrikas raga valstīs. Šīs struktūras ir vissvarīgākās mūsu kapacitātei reaģēt uz krīzēm sadarbojoties ar dienestu kopumā. Mēs esam uzlabojuši arī agrīnās brīdināšanas kapacitāti eh, caur konfliktu novēršanas grupu, un šobrīd mēs pētam, eh, cik spēcīga ir Eiropas eh, Savienības delegācijās um, ekspertu grupa šo konfliktu risināšanai. Un efektivitāte varbūt ir svarīgākais uh, un nevienmēr jāmeklē dārgākie risinājumi. Mēs visaptverošu attieksmi pārvēršam par visaptverošu rīcību, un Eiropas ārējās darbības dienas ir unikāla vieta, kur to var darīt. Mēs varam apvienot visus Eiropas savienības rīcībā esošos instrumentus, un uh, līdz ar to dot savu ieguldījumu konfliktu risināšanā. Uh, palīdzētu to darīt mūsu dienvidu kaimiņu valstī. Daži mēdz sacīt, ka mēs piedzīvojam, zinām, KDAP nogurumu. Tomēr 11. gada ļoti eh, komplicētais intensīvais darbs šajā jomā ir radījis konkrētus rezultātus, un tas atspoguļojas padomas secinājumos. Runājot par militārajām kapacitātēm 30. novembra Eiropas aizsardzības aģentūras valdes sēdē. Mēs runājam par konkrētiem projektiem. Uh, šeit atklājās arī dažādi trūkumi, piemēram, Lībijas krīzes risināšanā. Un tas ir labs pirmais solis, gatavojoties NATO Čikāgos samitam. Kā tas ir norādīts Līseka kungu ziņojumā, nav nekādu alternatīvu sadarbībai šajā jomā. Uh, starptautiskajai sadarbībai ir jākļūst par likumu, nevis par izņēmumu, un lai varētu saglabāt un attīstīt Eiropas uh, aizsardzības uh, kapacitātes, man ir jāpiekrīt tam, ko uh, Lise kungs saka, ka apvienošanās palīdz pārvarēt budžeta samazinājumu militārām vajadzībām atsevišķās dalību valstīs un es darīšu visu, kas manas spēkos, lai veicinātu sadarbību starp dalību valstīm un lai palielinātu Eiropas konkurētas spēju mūsu aizsardzības industrijai pasaules mērogā. Jūlijā es eh, nācu klajā ar visaptvarošu ziņojumu par KDAP, eh, kas izklāstīja to, eh, kas notiek militāro un eh, civilo eh, kapacitāšu jomā un kā mēs plānojam un veicam dažādas operācijas un sadarbojamies ar partneriem. 1. decembrī ārlietu ministri padomu apsveic man paveikto darbu šajā jomā. Eh, dalībvalstu institīvas, kā piemēram Vēmārs institīva, arī ir ieguldījums un stimuls turpināt mūsu darbu. Es esmu priecīga, ka mums ir atradies, eh, izdevies eh, rast pragmatisku veidu, kā turpināt mūsu darbu. Uh, mūsu operācijās jaunajā operāciju centrā, īpaši operācijās, kas e, tiek izvērstas Āfrikas raga valstīs. Tas ļauj mums pārbaudīt šo instrumentu un stiprināt civilās e, un militārās sinerģijas un atkal mācīties, lai nākotnē padarītu to vēl labāk. Es esmu pārliecināta, ka esam sasnieguši lielu e, progresu sadarbojoties ar saviem partneriem. Runājot par drošību un aizsardzību, sadarbība ar NATO ir ļoti būtiska. Tas ir atzīme ierakstīts Lisabonas līgumā. Tas ir pirmais no Eiropas līgumiem, kurā skaidri ir uh, paust norāda uz NATO. Un Eiropas Savienības instruments var liederīgi apvienot ar NATO lomu aizsardzībā. Mēs varam papildināt viens otru darbu. Esmu strādājusi eh, smagi, lai nodibinātu labas attiecības ar NATO ģenerāla sekretāru Rasmusenu kungu, lai uh, tuvinātu ES un NATO, lai sasniegtu uh, galveno uh, mērķi uh, uzlabot uh, mūsu sadarbību. Lībijas krīze parādīja, mm, cik tas ir svarīgi. Mēs strādājam roku rokā un mēs esam parādā cilvēkiem, kas veica operācijas. Tiešām veicot šo te viedo aizsardzību, mēs esam panākuši nepieredzētu sadarbības līmeni. Apvienotās nācijas, protams, ir mūsu ilgadējs partners un mēs šo partnerību esam pārvērtuši realitātē. Draudu situācijā mēs varam strādāt kopā Afganistānā, Somālijā, Kosovā, Lībijā. Tas viss tika nodemonstrēts. Tas notiek arī caur strateģisko dialogu. Es arī personīgi tik iesaistījusies uh, dialogā ar mūsu strateģiskiem partneriem. Uh, gan Lībijā, gan Āfrikas ragā. Un jūnijā, eh, noslēdzot līgumu ar ASV eh, par civilējām, kopīgajām eh, civilējām misijām. Jau 60 operācijas kopumā ir piedalījušies ASV pārstāvi gan Kosovā, gan Afganistānā. Un es vēlētos pastiprināt arī sadarbību ar partnervalstīm gan uz austrumiem, gan uz dienvidiem. Uh, Es domāju, ka mums ir jāpadara operatīvāka šī te visaptverošā attieksme, eh, sasaistot mūsu uh, konfliktu prevenciju, mediāciju, attīstību un konfliktu risināšanas darbības. Un KDAP spēlē izšķirošu lomu, apkarojot organiz organizēto noziedzību, ieroču, narkotiku, kontrabandu un tā tālāk. Piemēram, apdraudējums drošībai Sahels eh, reģionā ietekmē arī eh, ieroču eh, plūsmas un dažādo attīstības scenārijus, ko vērējam Lībijā. Un tādēļ ir ļoti skaidri, ļoti svarīgi apvienot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Mums ir jāpievērš konstanta uzmanība, lai pastiprinātu mūsu vispārējās kapacitātes, vispārējās spējas un ir jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem 2012. gadam. Un eh, būtībā tas nozīmē, ka vajadzētu, lai īstie cilvēki atrodas īstajā vietā. Runāt par militārajām kapacitātēm, militāriem spējām, jo projām ir jāp vienojas ne tikai tādēļ, lai pārvarētu finansiālos ierobežojumus, bet lai uzlabotu efektivitāti ilgākā termiņā. Mums ir jāuzlabo arī misiju efektivitāte un operācija efektivitāte. Eiropas eh, Savienībā jāstrādās caur KDAP misijām. Uh, izvirzot konkrētus mērķus un identificējot vajadzības un izvēru, izvēloties pareizās stratēģijas, kā arī saglabājot sasniegtos rezultātus. Runājot par visām 60 misijām, es, protams, esmu gatavs sākt darbu arī pie jaunām misijām, īpaši tādos strateģiski svarīgos reģionos Eiropas drošībai, kā piemēram Sahela eh, vai Sahela zona vai Lībija. Un KDAP var būt eh, tik efektīva un ambicioza, cik vien mēs tai atļausim tādai būs, būt. Tas arī nozīmē, uh, Eh, kā kopējas drošības un ārpolitikas eh, budžetam ir eh, jāatbalsta visi spēka paudzes darbības aspekti. Un tādēļ es izmantoju šo iespēju, lai visiem jums izteikt pateicību. Es vēlētos beigt savu uzstāšanos pateicoties par jūsu palīdzību KDAP realizācijā un paust savu apņemšanos Eh, strādāt pie KDAP kā neatņēmamas Eiropas ārējās eh, rīcības sastāvdaļas. Liels paldies un tālāk. Es domāju, mēs varēsim apspriest Lista kunga ziņojumu. Paldies, Eštonas kundze. Un tagad uz četrām minūtēm aicinu Liseka kungu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze, dāmas un kungi. Uh, Paldies jums eh, par eh, šiem atzinīgajiem vārdiem mana eh, ziņojumam. Es vēlējos tikai uzsvērt, ka tas ir iznākums mūsu kopīgajam darbam, ne tikai manam personīgajam. Ļoti daudz deputāti no nu, Drošības un aizsardzības apakškomitejas uh, aktīvi strādājuši. Sadarbība bija tiešām patīkama, un es vēlējos pateikties visiem par šo sadarbību. Man tiešām bija prieks dzirdēt, ka jūs, augstās pārstāvs kundze, kā arī to, ka padoms pārstāvi Eh, izrāda dziļu izpratni par tām problēmām un vajadzībām, eh, kas ir kopēja drošības un aizsardzības politikai. Tas tiešām ir ļoti eh, labi, un es domāju, ka jūs arī labi apzināties, ka ārlietu komiteja Eiropas parlamentā ir liels atbalsts Eh, pasākumiem un rīcībām, sadarbībai starp dalību valstīm, lai uh, palielinātu mūsu efektivitāti drošības un aizsardzības uh, pasākumos. Es ceru, ka uh, visi ir informēti, ko Roberts Geits, ASV aizsardzības sekretārs sacīja. Sākumā viņi kritizēja, bet tad e, e izrādījās, ka vesela virkne Eiropas politiķu un arī Eiropas e, amatpersonu bija spiest secināt, ka tomēr viņam bija taisnība. Mēs tiešām saskaramies ar milzīgu izaicinājumu gan attiecībā uz mūsu kopējās drošības aizsardzības politikas reformu, gan arī uh, uz labo sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Eiropas Savienībai vajadzētu īpaši koncentrēties uz tām sinerģijām, kas ļautu optimizēt eh, tās eh, dalību valstu budžetos. Eh, globālā krīze, kā jau to nosaukums parāda, ir globāls fenomens, un tas skar arī aizsardzības nozari. Līdz ar to ir kopīga tendence mazināt izdevumus aizsardzībai dalību valstīs, kas mums, protams, rada bažas. Jā, protams, saglabāt eh, šādu izdevumu līmeni eh, aizsardzībai finanšu krīzes apstākļos, sociāla spiediena apstākļos nav viegls uzdevums. Bet es personīgi uzskatu, ka pat šādos sarežģītos laikos Eiropas eh, finanšu jomā mums nevajag uh, atstāt novārtā šo aizsardzības budžetu. Savā ziņojumā es uh, minēju vairākus ierosinājumus, kā optimizēt šos izdevumus un kā efektīvi strādāt ar mazākiem resursiem un kā varētu labāk strādāt. Protams, ka tas, ko sacīja augstās pārstāvs kundze, tā tas tiešām ir, resursu apvienošana un kopīga izmantošana e, ir obligāta. Tādējādi mēs varēsim samazināt izdevumus. Mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk e, identificēt e, visdaudzsološākos eh, projekts. Vajadzētu koncentrēties strateģiskiem transportu eh, risinājumiem, medicīniskās palīdzības, eh, uzraudzības uz jūras, tāpat arī bioloģisko un ķīmisko ieroču uzraudzību izlūkdati. Ļoti daudz ir šo jomu, kur šo resursu apvienošanu un kopīgu izmantošanu var tikt īstenot ļoti veiksmīgi. Un nevajadzētu par zemu novērtēt Eiropas aizsardzības aģentūras lomu, kuras mērķis ir e, noteikt, kā mēs labāk varam e, koordinēt plānošanu Eiropā. Vēl viens svarīgs jautājums saistīts ar tehnoloģisko progresu. Mēs eh, daudzos aspektos atpaliekam. Eh, tā piemēram, eh, tad, kad notiek solīšana par aizsardzības nozars līgumiem. Un katrā ziņā šīs ir labs sākums darbam. Jā, paldies, Lise kungs. Tagad saistībā ar Rūpniecības enerģētikas komitejas viedokli Čekovska kungs. Paldies. Paldies, priekšsarētāji. Eh, vēlos informēt jūs par mūsu komitejas viedokli par šo ziņojumu. Tad pamatojoties uz eh, esošo situāciju, krīzes situāciju, protams, ir arī eh, līdzekļu samazinājums aizsardzības jomā, un tas atstāja tādu negatīvu efektu. Apvienot resursus e, šķiet loģiski, tomēr atsevišķu valstu suverenitāti apdraudēt nedrīkst. Līdz ar to Eiropas aizsardzības politiku. E, tā ir jāved, jānovērt pie nu, tādas labākas sadarbības. Tas tad uh, ir nepieciešams konsolidēt spēcīgāk arī pieprasījumu, strādājot kopīgi pie pētnieciskajiem uh, projektiem. Eksports, protams, nāk par labu uzņēmumiem, bet ir arī uh, uzņēmumi, kas nav spējīgi uh, starptautiskā uh, vidē cīnīties, un tiem uh, civilā drošībā jomā ir, ir jāstrādā. Labi, paldies. Un tagad politisko grupu vārdā, sākot ar tautas uh, grupu Brokkungs. Paldies, priekšsarētāji, viceprezidents kundze, dāmas un kungi. Vēlos pateikties Lise kungam un arī citiem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Tiešām labi paveikts darbs. Ir pilnīgi skaidrs, ka ārpolitika mm, mums nozīmē preventīvu Uh, pasākumu īstenošanu, tā ir mūsu izējas uh, pozīcija, pie kur mēs piekopjam, bet, lai nodrošinātu mieru, bet uh, nu, šajos procesos nepieciešama arī militārais spēks. Un tas mums ir pārdomāti, ja jāpiemēro. Un pēc ziņojuma ir skaidrs, ka mēs līdz šim neizmantojam e, krīzes apstākļos pietiekami efektīvi šos resursus. Mums ir nepieciešams nodrošināt šajos apstākļos, ka e, šai sadarbība ir daudz labāka Eiropas līmenī. Līdz ar to Mums ir skaidri jānosaka Eiropas kopējās intereses šajā jomā, un no otras puses arī tiek tas līdzsvarots ar pieejamiem resursiem. Tāpat ir jāstrādā pie pētniecības, izstrādes, tur mēs kopīgi varam daudz vairāk paveikt, nekā ja katrs atsevišķi strādā pie kādiem uh, pētnieciskajiem projektiem vai iepirkumiem. Tāpat arī izmantojot eh, starptautiskos organizācijas sadarbību, mēs joprojām eh, varam uzlabot, efektīvāk padarīt šo darbu. Tāpat arī šī sadarbība ir nepieciešama, lai labāk aizsargātu arī karavīrus. Un, ja Berlīna plus netiek īstenots, sadarbojoties ar NATO un arī tām uh, civilās krīzes uh, pārvaldības iestādēm. Tur daudz kas ir darāms, eh, lai varētu uzlabot situāciju, uh, aizsargājot arī cilvēks, kas vēlas nodrošināt demokrātiju pasaulē, konkrēti mūsu karavīrs. Un viceprezidents Kundze, jums tiešām taisnība ir nepieciešams kolektīva politiskā griba Un tas beidzot, es domāju, būs vajadzīgs arī pamodināt vienu otru dalību valstu galvaspilsētās. Paldies! Un tagad sociāla demokrātu vārdā Kopas kundze. Paldies, priekšsarētāji! Eštons kundze! Vēlos izteikt atzinību Lisekungam par viņa sastādīto ziņojumu kurš skata aizsardzības nozars nākotni krīzes apstākļos. No vienas puses mums ir nepieciešama lielāka sinerģija un sadarbība Eiropas līmenī, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas, bet no otras puses mums jāaizsargā arī esošās darba vietas. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, Mums ir eh, jābūt radošiem, lai nodrošinātu, ka šī nozara ir pietiekami konkurētspējīga un nākotnē var radīt papildus darba vietas. Pirmkārt, jau nozarei ir jāveic restruktūrizācija, kas būtu īstenojama pēc iespējas ar mazākiem efektu uz nodarbinātības līmeņiem jāstrādā ir papildinoši, un tas, manuprāt, ir labākais veids, kā strādāt. Paldies Kopas kundzei. Demokrāta un liberāla grupas eh, vārdu Nikolai kundze. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Eh, es domāju, ka šīs debates par Lisakungu ziņojumu šodien ir ļoti būtiskas debates, uh, kopējās drošības un aizsardzības politikas nākotnē. Es atzinīgi vērtēju šādu ziņojumu, kurā tiek analizētas šīs tēmas, bet arī ieteikti ieteikumi. Tiek aicināts strādāt kopā. Tagad mums ir iespēja pārvērst šo krīzi par iespēju aizsardzības nozarei. Un jāsaka, ka dramatisks samazinājums eh, dalību valstu aizsardzības budžetos rada zinām risku arī mūsu kopējai drošībai. Paliek diezgan liels atrāvums starp eh, ASV un Eiropas NATO dalību valstīm. Tas ietekmē mūsu spēju reaģēt. Tātad Eiropas drošības aģentūra ir jāizmanto daudz vairāk, jāstiprina tās reaģēt spēja, tās eh, spēja koordinēt eh, kopējos resursus. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropai izveidot kopīgus resursus un spējas, lai nezaudētu savas spējas un, un lai efektīvi varētu eh, strādāt esošajās misijās. Lai to varētu paveikt, es uzskatu, ka Eiropai ir pienākums izveidot nopietnu tehnisko, ekonomisko bāzi, izmanto to, kas mums jau ir dažās valstīs izveidots, un noteikti arī eh, atbalstīt eh, pilnībā pārskatām godīgu rīcību valsts iepirkumos eh, šajā jomā jo lielākās e, bažas tieši saistīts ar e, korupcijas aizdomām e, iepirkumos aizsardzības jomā. Mums ir nepieciešams šo ētikas kodeksu izmantot daudz efektīvāk. Un nu, katrā ziņā mums ir jāizsargā arī Eiropas nodokļu maksātāja intereses. Paldies! Tagad uh, zaļo vārdā divi ar pus minūtes uh, Butikofera kungs. Uh, paldies, priekšsarētāji, viceprezidents kundze, kolēģi, kolēģis. Vispirms vēlos pateikties Līseka kungam par labi sagatavoto ziņojumu. Kā jau Elmārs Broks to minēja, šeit tiek mēģināts uh, satvērt šo iespēju uh, ka visās atsevišķās dalību valstīs līdzekļu trūkst, un mēs eh, nevaram katrs atsevišķi vairs turpināt strādāt. Iespēja, kas, pauž, kas ir pausta konceptā, koncepcijā dalīties ar kopīgiem resursiem, uh, Uh, tā, tā ir ļoti atbalstāma un ar atsevišķiem grozījumiem mēs cenšamies uz atsevišķām dalību valstīm palielināt spiedienu, lai tās atbalstītu šos principus. Katrā ziņā ir jābalso par šo ziņojumu, bet ir divas lietas, kas ir negatīvas šeit. Pirmkārt, tiek mēģināts eh, ņemot vērā finanšu krīzes apstākļus dalību valstīs, izmantot Eiropas Savienības budžetu militāriem izdevumiem. To nedrīkst pieļaut. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka militāri pētījumi um, gan uh, veikšanu un apmaksāšanu no uh, tiem līdzekļiem, kas paredzēti septītai pamatprogrammai uh, vai citām līdzīgām programmām, ka tiek atvērti, atvērts kādas struktūras, kas paredzētas ar aizsardzības nozarei. Tā mēs novirzamies no mūsu mērķa nodrošināt eh, to, ka tiek apvienota efektivitāte un līdzekļu taupīšana. Treškārt, un tas ir īpaši izceļams, jo šeit tiek eh, aizskats arī tās intereses, eh, kuras parasti atbalsta liberāļi. Ar šo ziņojumu tiek mēģināts uh, to, ko mēs esam sasnieguši aizsardzības paketes ietvaros, atcaucoties uz pārskatāmību un konkurētspējas veicināšanu, šos centienus mēģina apdraudēt. Tad aizbildinoties ar to, ka ir jāizveido darba vietas. Es vienkārši aicināšu nesekot šādiem aicinājumiem. Uh, Mēs uzskatām, ka katrs ieteikums par to ir jābalso atsevišķi. Šīm lietām nevajadzēja šeit ziņojumā parādītos. Tas ir konservatīvs pēc savas struktūras un tā tiek izšķērdēt nauda. Paldies! Paldies Butikofer kungam! konservatīvu vārdā Van Orden kungs divas minūtes. Paldies, uh, Lise kungs uh, sagatavoja detalizētu un labi sagatavot ziņojumu, diemžēl secinājumi ir izdarīti nepareizi. Kā tas bieži vien ir daudzām problēmām šajā namā, daudz tiek runāts par uh, to, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas. Tā, tā vietā mums vajadzētu runāt par lielāku solidaritāti NATO. Uh, nopietna operatīva apņemšanās un politiskā grība. Diemžēl šie elementi tik daudzās Eiropas valstīs trūkst. Patiesie draudi un izaicinājumi netiks atrisināti, ja mēs piemērosim aizsardzības jomai tos pašus paņēmienus, kā ar kādiem mēģina glābt eiro valūtu. Katrā ziņā tas var kļūt par bīstamu risinājumu. Libijas krīzē vajadzēja būt eh, kā pietiekam pierādījumam, ka kopējā drošības un aizsardzības politika nedarbojas. Ne NATO, eh, ne ASV nevēlējās mūsu militāro klātbūtni. Un katrā ziņā tā pa, eh, izgaismoja arī potenciālās uh, problēmas ar resursu apvienošanu un kopīgu izmantošanu, kas kā ideja bija tik uh, atraktīva. Vācija pat atsauc savus, uh, savus lidmašīnas no NATO novērošanas misijas. Kas tad tas par piemēru ir šāda rīcība? Ļoti maz, mazāka trešdaļa bija gatava piedalīties eh, triecienos. Kā tad valstis, kā apvienotā karaliste vai Francija, lai paļaujās uz kādu citu nodrošināt militārās spējas īstenošanu mūsu kopējā vārdā? Šeit tiek izmisīgi mēģināts nodrošināt uh, strateģisku autonomiju, kaut gan tā vietā mums būtu jānodrošina, ka mūsu bruņotajiem spēkiem ir spēja sadarboties ar mūsu ciešākajo uh, sadarbības partneri militārajā jomā ASV. Eh, Paldies, Van Orden kungam. Zilā kartīte, vai jūs pieņemat jautājumu no Bitikofer kunga? Labi vārds Butikofer kungam. Jā, ja reiz jūs tik asi iestājaties pret šo koncepciju, kas paredz dalīties ar kopīgiem resursiem, tad eh, kā jūs raugāties uz to, ka NATO darbojas tas pats koncepts, iespēja racionalizācija, tikai šeit tam ir cits nosaukums? Pīti Koferkungs eh, palīdz man argumentēt eh, manu domu. Proti, ja reiz NATO tā dara, tad eh, kāpēc Eiropas Savienība vēlas dublēt NATO? Kāpēc Eiropas Savienība izveidoja institūciju, kas veids to pašu funkciju, kāda eksistē NATO ietvaros? NATO labums ir tāds, ka tā ir starpvaldību alianse, un suverēnās valstis var izvēlēties un piedalīties konkrētās operācijās vai nē. Tāda ir šī lielā atšķirība, un nē, pie mums nedarbojas dalīšanās ar kopīgiem resursiem, nē, ir kopējie, kopējās vienošanās par komandēšanu operāciju laikā. Un runājot par šiem Eivaks šiem līdaparātiem, mēs redzam, kas ar tiem notika Lībijas krīzes laikā. Mums ir vajadzīgi stabili, uzticami sabiedrotie, kad situācija kļūst sarežģīta, tad mēs redzam labumu. Kad situācija kļūst sarežģīta, viņiem ir jānāk klajā ar iespējām cīnīties. Paldies, Van Orden kungs. Tagad apvienoto Eiropas kreiso vārdā Lozingas kundze uz pusotru minūti. Paldies! Šīs dienas diskusija notiek Eiropas finanšu un ekonomiskās krīzes kontekstā, kad uh, daudzi iedzīvotāji uzskata savu ekonomisko stabilitāti un tiesības par apdraudētēm. Pasaulē mirst eh, badā tūkstošiem sieviešu un bērnu, un laikā, kad ir jātaupa, tad Eiropā ir jātaupa arī uz bruņošanos un ieročiem. Aizstāv, aizsardzība nozīmē aizsardzību pret teritoriālu iebrukumu, un jā, tur mēs varētu taupīt, taču, ja ir runa par lielām vajadzībām pēc aizsardzības, tad uh, mēs pēc izmaksām redzam, ka uh, tiek uh, plānots nodrošināt lielākas aizsardzības iespējas un nodrošināt lielāku pēļņu militārajai industrijai. Un es vēlos, uh, lai uh, tiktu garantēts, ka šie uh, ietaupījumi aizsardzības jomā nenodrošinās arī darba vietu zudumu, jo tad tam nebūtu nekādas jēgas. Līzeka kunga ziņojums ir draudz demokrātijai, jo tas veicina nekontrolējams demokrātijas mehānismus, kā arī militāro un civilo aspektu sajaukšanu. Un tāpat arī tur netiek ņemts vērā mūsu, mūsu ieteikumi atbruņošanās jomā. Paldies! Tālāk Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Tērho kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji! Daudzas no Eiropas valstīm ir samazinājušas aizsardzības izdevumus krīzes dēļ, un Somija ir viena no šīm valstīm. Situācija ir satraucoša, jo viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem ir sargāt mūsu iedzīvotāju drošību un brīvību, kā mēs to plānojam paveikt nākotnē. Mēs tērējam miljārdus atbalsta pakotnēm pilnīgi nevajadzīgām darbībām, citu ekonomiku atbalstīšanai. Un līdz ar to mums šobrīd ir vajadzīga vara aizsardzības jomā. Mums tā ir vajadzīga šobrīd un mums tā ir vajadzīga pašmājās. Mums vienmēr ir jāatceras ka mums ir jāaizsargā mūsu iedzīvotāji. Paldies! Un tagad neatkarīgie deputāti dod vārdu Lepēna kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji! Es nevēlos šokēt federālistus, taču es uzskatu, ka aizsardzības politika pirmām kārtām ir nacionāla. Tā ir jāatbilst valsts strateģiskajai un dipl strateģiskajiem diplomatiskajiem vajadzībām, kas ir eh, īpašas katrai valstī. Un uh, kopīgu resursu koplietošana nozīmē vienkārši valsts iespēju mazināšanos. Militāro resursu koplietošana izklausās pēc joka, un uh, ja jūs domājat, ka Vašingtona mums garantē drošību, tad atcerieties arī, ka Eiropa līdz ar to kļūst nespējīga šajā jomā. Uh, Runājot par Eiropas Savienības eh, drošības jomas uzdevumiem, ir jāpaturprātā, ka ar starpvaldību sadarbību ir iespējams atrisināt vairumu situāciju un mums eh, nemaz nevajadzētu Briseles iejaukšanos, bet atgādināšu Eštons kundzei, ka Moody's un Standards and Poor's ir tiesības izvērtēt ekonomikas politiku, un tās var izvērtēt šo politiku ar labu atzīmi. Pašreizējā Merkels un Sarkozī diktatūra atgādina padomju sistēmu, un uh, turpmāki ziedojumi tai nozīmēs apdraudēt mūsu budžeta iespējas. Militārie resursi var kļūt defektīvi, ja mēs raugāmies uz uh, ASV un ceram, ka viņi mums sniegs to drošību, ko viņiem vajadzētu garantēt pašiem sev, tā ir kļūda. Mums ir jāorientējas uz nacionālām politikām, jāgādā pašiem par sevi, nevis tāpēc, lai nodrošinātu savas nacionālās intereses, bet arī, lai varētu vērsties un risināt kopīgus uzdevumus. Vai jūs radāt zilo karti? Jūs vēlaties uzdot jautājumu Lepenkungam? No. To... Nē, jūs nevēlaties neko jautāt, labi? Tad mums būs mierīgi pēcpusdiena. Citi runātāji. Pirmām kārtām Donžona kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Mana kolēģa Līsaka kunga lieliskais ziņojums liecina par to, ka galvenie saspīlējumi, kas rodas aizsardzības jomā, ir saistīti ar budžeta apsvērumiem, bet te ir arī strateģiski apsvērumi, proti attiecības ar mūsu ASV sabiedrotajiem draugiem, kas e, vairs nevar vai nevēlas nodrošināt mums e, stabilu drošības situāciju, un Libijas gadījums to pierāda. Ir daudz saspīlējumu, un mums ir nepieciešama kopēja drošības un aizsardzības politika, kas uh, funkcionē stabili un spēcīgi gan uh, militāro operāciju, gan arī citās jomās. Attiecībā uz militārajām operācijām Eiropas Savienība iespējams ir vienīgā, kas uh, var uh, pieņemt šādas pieejas uh, krīzes laikā, taču mums ir jāpārliecinās, ka krīzes dēļ mēs neupurējam svarīgus militārus aspektus un neapdraudam drošības aspektus. Jūs pareizi norādījāt uz Sahelu un uh, situāciju Āfrikā, man bija prieks to dzirdēt, un, protams, Eiropas aizsardzības aģentūras loma ir ļoti būtiska, kaut gan, diemžēl, ir sarežģījumi ar tās budžetu. Paldies, ka informējāt mūs par situāciju un par jūsu viedokli saistībā ar to. Un mums ir jāatceras, ka te ir runa par aizsardzības nozari, un tās atbalsts un konsolidācija neizslēdz arī tās racionalizāciju. Tas nozīmē arī darba vietu un tehnoloģiju atbalstu, kas ir eh, pārsektorāla pieeja un ir mūsu ekonomikas strateģiskajās interesēs. Paldies Donžona kungam. Tālāk vārds Koltierī kungam. Viena minūte. Paldies. Kā jau tika sacīts, mēs atbalstām Līzeka kunga ziņojumu. Mēs vēlētos koncentrēties uz padomas secinājumiem, kuri, manuprāt, ir neliels, bet ļoti būtisks solis uz priekšu. Parlaments no tiem gaidīja vairāk jo īpaši konkrētās jomās, bet ir pazudis uh, nopietnas risks, ka mēs varētu neatvēlēt pietiekam lomu kopējai aizsardzības un drošības politikai, un uh, es pateicos uh, pārstāvē par to. Runājot par situāciju Lībijā, jā, diemžēl tur panākumi nav tik labi, uh, Taču citi gadījumi, kā piemēram Sudāna, parāda, ka mēs varam sasniegt konkrētus rezultātus un tie mums vajadzētu turpināt mūsu finanšu atbalstu. Īstenošana arī ir ļoti svarīga. Ir jāievieš griesti naudas summām, ko var tērēt izpētēji un Jāteic, ka šobrīd paveikties ir tikai pirmais solis, bet mēs nedrīkstam zaudēt pozitīvo inerci, mums ir jāvirzās uz turpmākajiem posmiem, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienība nevarēs panākt būtiski ietekmi nākotnē. Paldies, Galtierī kundzei tālāk. Nē, tas Vaitērbekas kundze uz vienu minūti. Priekšstādētāji es vēlētos uh, uzteikt Liseka kungu par viņa lielisko darbu. Uh, un pat norādīt, ka man ir liels prieks arī par jūsu piezīmēm, ar kurām jūs atbildējāt uz šo ziņojumu. Tā kā šīs diskusijas centrā ir koncepcija paveikt vairāk, ieguldot mazāk līdzekļu un uh, arī dalīšanās ar kopīgiem resursiem, es vēlētos koncentrēties uz uh, atbrīvošanos no kodola ieročiem. Šķiet, ka reizēm viss šis jautājums par ieroču kontroli, kodoli ieroču kontroli, vairs nav iekļauts mūsu darba kārtībā, vairs nav mūsu uzmanības lokā. Es uzskatu, ka ja mums izdotos atjaunot centienus šajā virzienā, mēs lielā mērā stiprinātu mūsu pašu argumentatīvo nostāju, jo īpaši, kad ir runa par kodolieroču apkarošanu tuvajos austrumos – un tieksimies uz pasauli bez kodolieročiem. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti Cevēlas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Eštāns kundze, man valsts Grieķija. Ir parādā piekto daļu no tās saviem parādiem tikai saistība ar e, mūsu aizsardzības industriju. Mums bija konflikts ar Turciju un mums ir ļoti izvērsta aizsardzības sektors. Taču tagad tas ir izrādījies neilgtspējīgs. Mūsu valsts to vairs nevar atļauties. Uh, ja eh, konflikts ar Turciju eh, uzliesmot no jauna, kurš tad aizsargātu Eiropas robežas, ja būtu eh, tieši draudi, jo ja ir apdraudēta kāda valsts, tā ir nepieciešama aizsardzība, taču bez budžeta, ko tad var iesākt? Nedrīkst aizmirst, ka pastāv reāli draudi, nevis tikai abstrakti draudi, Šeit mēs nerunājam par Eiropas eh, valstu vienību, līdzdalību operācijas Afganistānā, bet es runāju par lietām, kas notiek tepat uz mūsu sliekšņa. Eh, paldies! Vāna Ordenkungs vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu, 30 sekundes jūs rīcībā. Es esmu drusku samuls, varbūt jūs varētu paskaidrot, vai tad jūs sakāt, ka Protams, ka pastāv reāli draudi, un mums ir jābūt atbilstošai aizsardzībai, bet NATO alianse jau šo aizsardzību nodrošina. Un ko cenšas izdarīt Eiropas Savienība? Eiropas Savien... Nu, tā, tas vispār nav būtiski, un tam nav nekāda sakara ar to visu. Ehm, ASV galu galā uh, nemainīs savus jau uh, gadiem eh, tātad drošos eh, partnerus un sabiedrotos pret kaut kādu visai savādu Eiropas Savienības formāciju. Jums arī 30 sekundes atbildē. Par ko mēs šeit runājam? Mēs runājam par kopējo aizsardzības politiku Eiropā, un par to es arī runāju. pat ja tā īsti neeksistē, vismaz attiecībā uz manu valsti. Jau 30 gadus Eiropa, e, Grieķija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un tad, kad notika militāri konflikti starp Grieķiju un Turciju, tad tas nebija NATO vai ASV kas, e, vai um, Eiropas Savienība, kas mums palīdzēja. Būtībā tā bija ASV flote un es ceru, ka es esmu atbildējis jūsu jautājumu. Es runāju par reāliem draudiem, par briesmām, ar ko mēs saskaramies. Jums redzat, nav tādas pašas problēmas kā mums Grieķijā. Paldies eh, Cavēlas kundzei un tagad Dodas kundze. Paldies priekšsēdētāji augstās pārstāvs kundze. Es saturēšos no kavēšanās pie tā, ka ir vajadzīga saprātīga naudas tērēšana un taupība šajos laikos. Eh, es gribētu teikt, ka lietu kārtība Eiropas Savienībā ir sarežģītākā, Van Ordenkungs to raksturoja. Uh, bet es vēlētos koncentrēties kādu ļoti šauru punktu, ko jūs minējāt, un proti uz ietvaru līgumu parakstīšanu ar ASV par civilajām misijām Afganistānā un Kosovā. Un virkni cilvēki jau šodien strādā pie šīm programmām. Mums ir jāvērtē augstu uh, tās speciālās zināšanas, ko viņi ir uzkrājuši uz bīstamajos apstākļos. Uh, Es domāju, ka ir jāatzīst eh, Ziemeļīrijas eh, policijas eh, spēku darbība Irākā, piemēram, apmācot poli, policijas spēku pārstāvis, kas palīdz nodibināt demokrātiju šajās valstīs, pirms tiek izvests ASV un Lielbritānijas kāras spēks. Jāsaka, šis darbs ir ļoti bīstams. Uh, un grūts, bet vēl grūtāk to padarīja Eiropas birokrātija. Un tādēļ es gribētu apliecinājumu no jums, ka tie cilvēki, kas šobrīd strādā Afganistānā un Kosovā, netiks eh, pamesti un apdalīti tādā pašā veidā, kā tas jau ir noticis ar citiem no Briseles puses. Paldies! Dodskundze, Gālerkungs. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties uh, Līze kungam par viņa lielisko ziņojumu, kas uh, tiešām uh, uzrāda visas jomas, kurās mums ir problēmas un kur mēs varam ko vairāk sasniegt. Uh, Jā, tik tiešām eh, kopējā drošības un aizsardzības politika ir tik laba, cik mēs to pieļaujam. Tur augstai pārstāvē taisnība. Un es būtu vēlējies, lai 1. decembrī padomu secinājumos tiktu vairāk atļauts. Piemēram, plānošanas un mm, eh, vadības eh, spējā lai operatīvās centrāla Briselē varētu mm, tikt izveidota ad hoc Un tāpat eh, šī attīstība nav notikusi kā vēlams. Un tad padomas secinājumos tiek pieminēts šīs kaujas grupas, eh, bet dalību valstis eh, nākamā gada pirmajā pusgadā divas šādas grupas izveidot nespēja. Kā jūs novērsīsiet to, ka nākotnē tas atkārtojas? Daudzkārt jau tik pieminēts resursu kopīgi eh, apvienošana, kopīgi izmantošana, bet eh, tas nav atkarīgs tikai no finanšu trūkumu. Bet tas ir jādara arī tādēļ, ka tas tik tiešām mūs sasaista kopā vairāk. Kas attiecas uz šo iniciatīvu, vai mēs tiešām esam uh, konstatējuši, kur tad ir šīs problēmas, un šīs problēmas ir jārisina. Kad tad mēs uh, beidzot uh, aktivizēsim struktūrālo sadarbību, kā tas 2004 precīzāk, 2011. gada septembra uh, vēstulē Veimārs uh, 3 uh, piecinieka arī tika aprakstīts. Paldies! Paldies Gālera kungam un tālāk Paskūkungam vārds. Pašreizējie ja mēģinājumi glābt uh, eiro, protams, ietekmē uh, drošības aspektus. Uh, Vispirms eh, fiskālā disciplīna prasa samazināt mūsu aizsardzības budžetus, eh, kamēr drošības izaicinājumi, diemžēl, turpina pieaugt, ieskaitot mūsu vistuvākos kaimiņus. Un eh, tādā veidā mēs varam nonākt nepatīkamā situācijā nākotnē. Eiropa ir spiest pārdot savus aktīvus, kas nevienmēr uh, nonāk draudzīgi pircēju rokās. Un beigās var būt tā, ka strateģiski aktīvi nonāk nepareizajās rokās. Ir apdraudēta arī Eiropas iekšējā solidaritāte, jo galvenos lēmumus pieņem Eiro val, dal, zonas dalību valstis, un līdz ar to mūsu mēģinājumu apvienoties cieši neveiksmi. ASV samazina savu ieguldu pienesumu NATO un runā par to, ka ir jau paredzēts veidot mazāku aliansi un Eiropas, un ticība Eiropai, kā miernesē pasaulē sarūk. Paldies, Paskūkungs, un tālāk Lāmsdorfkungs. Tātad pirms es izsakos par šo tēmu, vēlos norādīt uz mūsu, piezīmēt, ka šeit ir mūsu bijušais kolēģis Tafros Lavrinīdis. Man tiešām prieks uh, viņu redzēt. Viņš gan nesaprot vācu valodu, tāpēc, atcīmredzot, man piezīme nedzird, bet uh, labi, tagad es vienmēr runājot ar saviem vēlētājiem, jautāju, kam ir vairāk karavīra Eiropas Savienībā vai ASV? Cilvēki parasti min un neuzmin. Eiropas Savienībai ir divi miljoni Amerikāņiem 1,4 miljoni. Mēs esam apbruņoti līdz zobiem, bet eh, tērējam tikai trešdaļu šiem karavīriem eh, eh, salīdzinot ar to, ko amerikāņi tērē. Tā kā resursu apvienošana, kopīgi izmantošana tikai vienīgi pamatot, bet skaidrs, ka mēs nevaram militāros jautājumus atstāt atsevišķi, tas ir jāskata kopā ar politiskajiem jautājumiem. Tā kā paldies Lisekungam par viņu ziņojumu, bet ir viena lieta, ko es vēlos pieminēt pieminēt. Tātad tas, kas mums ir par bruņošanos eh, direktīvās eh, ierakstīts, mēs vēl nevaram aizstāt ar citām normām. Es uzskatu, ka mums pie tā ir jāpieturās, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par civilām misijām, militārajām. Tas viss balstās eh, uz. Uh, 346. Eh, pantu, un eh, attiecīgi mums būtu arī jāatbalsta šie priekšlikumi balsojot. Because... Mirklīti Kāras kungs, jo A. Van Ordena kungs vēlas uzdot zilās kartas jautājumu. Tas īstenībā ir tāds eh, noskaidrojošs punkts. Eiropas Savienībai nav bruņoto spēku, nekādu vispār. Uh, ir uh, dalību valstu armijas. Uh, Eiropas Savienībai nav bruņoto spēku. Es tādēļ vēlos novērst uh, šos te nepareizos salīdzinājumus ar ASV. Tā kā es zinu, ka mūsu tulki strādā lieliski, tad tā nevar būt tulkošanas. Tā kā Džefrī, tā ir tavas izpratnes problēma. Es teicu, dalību valstīm ir divi miljoni karavīru, par kuriem mēs, te, mēs tērējam trešdaļu. Uh, Un tas, ka tas nav loģiski, tas ir acīm redzami. Jā, apvienotā karaliste kopā ar Franciju sadarbojas strateģiskos transporta jautājumos, kodola jautājumos. Šī debata ir ļoti svarīga un vēlreiz paldies Lisekungam par šo labo ziņojumu. Paldies, un tālāk Karaskungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji komisijas priekšsēdē vietniece, ir uh, trīs būtiski fakti. Pirmais. Um, Eiropas Savienība bija uh, izveidot kā miera projekts par sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, lai nebūtu militāru konfliktu starpā, un šis mērķis uh, uh ir izpildīts par 100%. Otrs fakts. Neskaroties uz to, Visās dalību valstīs mēs saglabājām uh, eh, drošības un aizsardzības politiku, kurā visas valstis uh, kopīgi apvieno tādas problēmas kā efektivitātes problēma, rekrutēšanas problēma un finansēšanas problēma. Trešais fakts. Nav kopīgas ārpolitikas, nav efektīvas, uzticamas politikas bez kopīgas drošības un aizsardzības politikas. Tas nozīmē, ka mums Pamatojoties uz šiem trim faktiem, ir jādara viena lieta. Kopējā drošības un aizsardzības savienība ir jāizveido, un Liseka kunga ziņojums norāda mums pareizo virzienu, ko mēs visu varam darīt, balstoties uz esošajiem līgumiem, lai paaugstinātu efektivitāti, stiprinātu politisko uzticamību un mazināt problēmas, jo kopā mēs varam izdarīt daudz labāk to, ko katrs atsevišķi neefektīvi darītu. Paldies, Karas kungs! Gomešas kundzei vārds nākošai, bet e, Gomešas kundzei nāksies uzgaidīt, jo ir zilā kartīte. Obermaiera kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Tā kā par šo tēmatu, acīm redzot, zilās kārs tiek bieži paceltas, tad Karaskungs varētu man atbildēt. Viņš ļoti pareizi pieminēja, ka kopīgā ārlietu politika bez aizsardzības politikas nav efektīva. Tam es varu piekrist. Bet savā analīzē viņš palaida garām to, ka Jūs tad tagad, cik es saprotu, ierosināt, ka mums ir kopīga aizsardzības savienība Eiropas Savienības ietvaros. Vai tomēr jūs runājat par to, ka visas dalību valstis iestājas NATO un tad visas eh, sadarbojas kā NATO dalību valstis? Uh, Karaskungs 30 sekundes. Tātad es pirmkārt saku, ka Liseka ziņojuma ierosinājumi ir jāīsteno, mums ir tie visi jāatbalsta, lai te kļūtu par neatņemamu kopējās drošības aizsardzības politikas daļu, jo Lisabonas līgums ar uh, Eiropas aizsardzības aģentūras izveide jau ir solis pareizajā virzienā, un tie mēķi, kurus mēs paši esam nosprauduši, sadarbību, piemēram, aizsardzības jomā, tik tiešām tik no, nopietni uztvērta, un tādēļ mums ir nepieciešama Eiropas aizsardzības un drošības savienība. Tas, to mēs nevaram darīt bez līgumiem. Mums jādara tas, ko mēs uz līguma pamata varam darīt, un tas var kalpot par labu pamatu. Jā. Paldies, un tagad gan Gomešs kundzē vārds. Finanšu krīze ir radījusi bīstamu ietekmi uz nacionālās drošības un aizsardzības kapacitāti, un līdz ar to arī traucē kādu operacionalitātei, kad, piemēram, ķīnieši citas starpā piedāvā lētas eh, cenas eh, drošības un aizsardzības tehnoloģijām, kas ir nokopētas no eiropiešiem. Un līdz ar to eh, kapacitātes apvienošana ir centrāla Eiropas Savienībai un ir jāizvairās no nevajadzīgām lietām, pat lai nodrošinātu globālo pārvaldību. Mēs nekad neizveidosim Eiropas industriālo pamatu, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu strateģisko autonomiju, uh, un neiestāsimies sinerģijās ar citiem, ja te tērēsim saprātīgi. Mums ir jātērē līdzekļi saprātīgā, jāatbrīvojas no korupcijas, kas, diemžēl, offset sistēmā ir e, prevalējoša. Ir svarīgi, e, lai divas dalībvalstis valstis e, Um, apvienotā karalista un Francija beigtu šķērdēt naudu saviem uh, kodolarsenāliem un visbeidzot Lībija bija zaudēta iespēja uh, mūsu Eiropas Savienības misijai. Franko Britu vadība to nenodrošināja, un jums ir jāraugās, lai jūs nezaudētu šādas iespējas Un tad mēs šajos centienos jūs atbalstīsim. Minūtu un medio, el senor Preda. Eh, tālāk lūdzu Prēdes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Finanšu krīze, protams, mums ir ļoti skaidri nodemonstrējusi to, ka mums ir divas iespējas. Vai nu dalīties un Eiropu iznīcināt vai paplašināt sadarbību. Manuprāt, vairākums šajā parlamentā atbalsta otro risinājumu, jo globalizētā pasaulē tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izvairīties no nevajadzīgiem tēriņiem. Ķīnas aizsardzības eh, budžets ir pieaudzis pēdējos gados par 200%. Tāpat laikā Gan ASV, gan Eiropas eh, Savienība gatavojas samazināt aizsardzības izdevumus visās jomās. Un tieši tādēļ ir nepieciešama labāka koordinācija un ir jāizmanto līdzekļu apvienošanas kopīgs izmantošanas princips. Un atskaitot mūsu saistības ar NATO, mums būtu jāveido arī uh, militārā kapacitāte, militārās spējas Eiropas Savienības līmenī, un mēs varam sasniegt šo mērķi. Vispirms jau Eiropas semestra izveidošana attiecībā uz drošību un aizsardzību. Uh, Otrkārt, pētniecības programmā uh, aizsardzības uh, nodaļas izveidošana un militārā Erasmus programma uh, kas veidot kopēju aizsardzības kultūru Eiropas Savienībā, un paldies Lisekungam. Paldies, un e, tālāk došu vārdu Mavro Nikolas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs pašlaik izdzīvojam ļoti sarežģītu periodu. Dalībvalstīm ir jāsadarbojas daudz ciešāk un jāapvienojas, lai kopā stātos pretī kopējiem apdraudējumiem. Un tas prasa noteikti aizsardzības stratēģija Eiropā. Katram ir jāpilda savi pienākumi. Uh, lai nosargātu mieru ne tikai Eiropā, bet arī kaimiņu valstīs un vispār pasaulē. Finanšu krīze, protams, ir izaicinājums visai šai jomai, taču iespējams, ka tā ir iespēja satuvināt mūsu drošības un aizsardzības politikas, jo uh, dalību valstīm jāveic reformas šajā jomā jebkurā gadījumā, un iespējams, ka šis tad arī būtu pareizais ceļš, ko izvēlēties. Mēs pilnībā piekrītam, ka līdzekļu apvienošanas kopējas izmantošanas princips būtu jāizmanto, taču neaizmirsīsim Kīpras militāro operāciju, eh, okupāciju, jo prie, projām daļa Kīpras ir okupēta, un Kā jūs domājat, vai Kipra pilnībā varētu piekrist šī ziņojuma secinājumiem? Kiprai ir jāņem vērā tās pašreizējā situācija, un tai ir konkrēts teritoriāls prasības. Jol. Paldies! Tālāk Kelam kungs. Viena minūte 30. Lūdzu, Kelam kungs. Paldies, priekšsarētāji, augstās pārstāvs kundze. Lieliskais Lisekas ziņojums pilnīgi skaidri pauž to, ka samazināt aizsardzības nozari krīzes rezultātā rada risku Eiropas drošībai kā stabilizējušam spēkam pasaulē. Tas pat nav jautājums par aizsardzības izdevumu samazināšanu. Daudz satraucošāks ir tas, kā šī nauda tiek izmantota. Nacionāla aizsardzības plānošana joprojām ir lielā mērā nekoordinēta, kā rezultātā ir vai nu no lieka kapacitāte, vai tās trūkums. Ir nepieciešams e, strādāt pie pētniecības e, arī šajā jomā. Ziņojumā tiek pausts, ka finanšu krīze uh, rada arī iespējas. Tas varētu rosināt, izbeigt izolēto rīcību aizsardzības plānošanu. Es piekrītu augstai pārstāvei, kur sacīja, ka uh, starptautiskā sadarbība kopīgi resursu izmantošanai būtu jākļūst par uh, regulāru noteikumu, nevis izņēmumu. Bet es vēlos pieminēt arī kiberaizsardzību. Tā ir joma, kurā ir nepieciešams uh, izšķirošs izrāviens uz priekšu Ir nepieciešama daudz eh, koordinētāka sadarbība. Un tie, nav, tās nav tikai vēlmes, jo kiberdraudu tik tiešām attīstās uz priekšu daudz straujāk nekā mūsu preventīvie pasākumi. Ir nepieciešami kopējie uh, kiberdrošības pasākumi un analīzes darbs. Tas ir mūsu uzdevums. Tāpat laikā mums ir nepieciešams arī uh, noteikt, uh, nozīmēt uh, kiberdrošības uh, koordinātoru. Jā, paldies! Nākamais. Uz pusotru minūti Kumacakas kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Nav nekādu šaubu, ka pašreizējā dziļā krīze rada spiedienu uz dalību valstu aizsardzības budžetu, līdz ar to uz Eiropas aizsardzības nozaru kopumā. Visas dalību valstis, pat tās, kurām ir lielākas eh, aizsardzības eh, nozars vajadzības, piemēram, Grieķija savu robežu aizsardzībai, meklē loģiskus un par mērenu cenu pieejams risinājums, tāpat laikā meklējot arī labu sniegumu. Nav šeit vieglas atbildes. Mums ir nepieciešams uzlabot sadarbību aizsardzības jomā, mums ir nepieciešams, lai šī sadarbība būtu efektīva. Uh, Tas ir ļoti svarīgi. Bet tas nav tikai mēģinājums to darīt. Aizsardzība ir jebkuras valsts pamatvajadzība. Līdz ar to mums ir nepieciešams e, darīt visu iespējamo, bet tāpat laikā paliekot elastīgiem. Līdz ar to mēs piekrītam e, idejai par kopīgu resursu izmantošanu, un tā ir kļuvusi par nepieciešamību. Protams, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt arī operatīvo aspektu. Mums ir jāpapildina vienam otru centieni, nodrošinot nepieciešamās spējas un arī izdevums šajā jomā, kas, eh, piemēram, mums Grieķijā šobrīd ir ļoti sarežģīti izdarāms, jo draudi mums ir nepārtraukti un mēs esam ļoti smagi cietuši krīzē. Jā, paldies! Ar to mēs tad arī e, noslēdzam runātāju sarakstu. Un šobrīd būs brīvā mikrofona procedūra. Šeit ir pieteikušies daudz vairāk e, cilvēku nekā varam to atļaut. Došu pa vienam cilvēkam no katras grupas vārdu. Vispirms Kelīkungs. Lūdzu. Jā, paldies. Un ideālā pasaulē nebūtu vajadzības pēc aizsardzības bruņotajiem spēkiem, bet pasauli kļūst arvien bīstamāk, līdz ar to nākotnē joprojām būs nepieciešama aizsardzību. Krīze ir pavērusi arī uh, eh, plašāks iespējas teroristiem un uh, citiem draudiem pasaulē. Tad mums jāpievērš īpaša uzmanība uh, drošībai. Mums jāpievērš īpaša uzmanība arī kriminālajām bandām un teroristu organizācijām. Desmit miljārdi gadā tāda ir zaudējuma Eiropas ekonomikai, kriminālām darbībām un teroristu organizācijām. Ir nepieciešama arī uh, pārdomāta sadarbības tīklis ar policijas un citām tiesību sargājušām un aizsardzības iestādēm, lai aizsargātu Eiropu uh, šādās, uh, šādā situācijā pret draudiem. Jā, paldies. Smolkovs kundze. Tā, paldies. Eh, tātad eh, šajos apstākļos ir tikai dabīgi, eh, ka krīzē situācija arī aizsardzības jomā ir pasliktinājusies. Ir nepieciešams efektīvāk strādāt un novērst du, pienākumu dublēšanos kopējā drošības un aizsardzības politikā. Ksenofobijas, terorismu un citu draudu pieaugumus e, apstākļos Eiropā aizsardzības un drošības politikai kļūst aizvien svarīgāka. Es esmu par kopīgu aizsardzības politiku, bet arī par uh, koordinētu kontroli pār atsevišķajiem aizsardzības elementiem. Piemēram, lai nepieļautu izlūkdatu nepienācīgu izmantošanu. Pie, piemēram, kad, eh, situācija, kad izlūkdienas noklausās savus eh, iedzīvotājs pārkāpjot pilnvars. Paldies! Na, tālāk Bilbao kundze. Lūdzu. Paldies! Eh, Eštons kundze, jūs runājāt arī par instrumentiem eh, uzlabotai eh, plānošanai un rīcībai Āfrikas raga reģionā. Mums tur ir Spānijas zvejas flote, tas skaitā Basku zvejas flote, un tai ir ticis vairāk kārt uzbrukts, kaut arī to it kā aizsargā operācijas ietvaros. Uh, šobrīd viņi saskarās ar tādu problēmu, ka viņi savos eh, zvejas kuģos nedrīkst pārvadāt bruņojumu, lai varētu aizstāvēties pret šādiem uzbrukumiem. Eh, iestādes to neļauj. Līdz ar to Eštons kundze, ko jūs esat eh, darījusi, lai uzlabotu Eiropas zvejas kuģu drošībai šajā teritorijā? Paldies! Tramopulos kungs, minūte jums lūdzu. Jā, paldies. Vēlos uzdot jautājumu Eštāns kundzei. Saistībā ar uh, vienošanos starp Papandreo kungu, Merkels kundzi un Sarkozī kungu. European Voice tas tik pieminēts tiek nodrošināts liels finansējums eh, bruņošanās, vai es redzu, ka Eštons kundze neklausās mani jautājumu, bet vai viņi var atbildēt eh, man, vai tiešām eh, šāda vienošanās ir nepieciešama, kad tiek tik dramatiski samazināta budžeta līdzekļi nākamajam gadam? Šī programma, aizsardzības programma, tai finansējums tiek palielināts par 80% un NATO par 50%. Tas ir skandalozi vienkārši, un tam būs nopietnas sekas. Notiek zināmas manipulācijas no atsevišķu vācu un citu uzņēmumu puses, ko lai Aštons kundze var atbildēt, kā viņa palīdzēs mums atrisināt manis minētās problēmas. Lai mēs nepadziļinātu krīzes situāciju. Paldies! Ferēras kungs tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji! Tas tiešām rada bažas, bet eh, eh, zinām mērā arī izskaidro dažas lietas šajās debatēs. Tie, kas aizstāv uzbrukumus Eiropas trūcīgajiem ar eh, taupības pasākumiem un budžeta deficīta mazināšanu un citiem iemesliem, Šie paši cilvēki, kas ir aizstāvējuši tās idejas, tagad runā par to, ka mums jāstiprina Eiropas militārā spēja un ka budžeta samazinājumi nedrīkst ietekmēt eh, aizsardzības nozari. Kā mēs redzējām, eh, Eiropas eh, samitā, Eiropas Savienības samitā pirms gada viss tiek runāts par to, ka ir nepieciešams stiprināt militāro sadarbību. Tas viss tikai demonstrē to, cik eh, bīstami ir šī kapitalistiskā sistēma savā agonijā un parāda arī to, ka cīņa par mieru eh, ir jāveic mums visiem kopā. Paldies, Sinklērs kundze! Paldies, eh, priekšsarētāji. Dienā, kad eh, mana valsts, Lielbritānija, jau tika asi kritizēta šajā valstī, tagad eh, varu teikt, ka pirms eh, pāris eh, nedēļām bija Afganistānā un redzēju, cik lielisku darbu veids eh, Lielbritānijas karavīri un civilē strādājot šajās misijās. Mums ir otrās, otrā lielākā misija tur ne vāciešiem vai, vai francūžiem vai citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Līdz ar to šos spēkus vai citus uh, dalību valsts karaspēks nevar apzīmēt kā Eiropas Savienības bruņotie, vārdi, uh, spē, bruņotie spēki, jo uh, tie ir suverēnu valstu bruņotie spēki, kas tur ir pārstāvēti. Ja nevarat saņemt uh, vienprātīgu atbalstu par eiro valūtu, kā tad mēs varēsim vienoties par uh, drošības jautājumiem un Aštons uh, kundze Ņemot vērā jūs iepriekšējos pienākums, eh, tagad, kad mēs runājam par eh, valstīm, kurām ir kodolieroči, kā jūs varat eh, objektīvi spriest par tom, tik kolēģis runāja par, uh, kolēģi runāja par eiro bez kod, kodola ieročiem. Tas droši vien bija kā mūzika jūsu ausīm. Paldies, un tagad Lohan kungs. Paldies, Aštons kundze, kolēģi. Es pilnīgi piekrītu mūsu kolēģim Līsakam un viņa ziņojumā paustajam. Proti, kopīgu resursu izmantošana vairs nav uh, vēlamība, bet gan nepieciešamība. Tāpēc mums ir jānodrošina uh, sadarbība militāro iespēju jomā. Līdzīgu efektu var panākt ar rotāciju. Mēs arī kopīgi varam iegādāties daudz vairāk militāro lidmašīnu, jo īpaši runājot par E16 iznīcinātājiem, jau tagad dalību valstis dalās ar militārajām transporta lidmašīnām. Dažas valstis arī maksā par to īrēšanu. Tāpat ir jānorāda uz sadarbības starp apvienoto karalisti un Franciju. Eiropas gaisa transporta vadības iniciatīva arī ir labs piemērs, kurš pierāda, kā militārās iespējas ir iespējams optimizēt, pārnesot kompetences uz kopēju struktūru. Tāpēc mums ir jāpaplašina šis modelis uz citām mūsu darbības jomām, piemēram, jātiecina tas uz kravas helikopteriem, jūras novērošanas, eh, gaisa eh, transportu, kā arī jūras transportu. Un visu beidzot es dodu vārdu Skinner kungam. Viena minūte priekšsādātāji. Izsaku atzinību referentam. Eiropas IKP krītoties, eh, protams, krītas arī izdevumi, kas ir paredzēti aizsardzībai, un mums pie tā ir jāpierod. Šī taupība principā iedzena Eiropas Savienības stūrī, kur mēs eh, nebūsim spējīgi izpildīt savus pašreizējās un turpmākās saistības, ja nerīkosimies. Uh, Atsevišķas dalību valstis nav tādā situācijā, lai tās varētu darboties vienas pašas. Valsts iepirkuma inovācijas, tehnoloģijas, tās ir lietas, ar kurām ir jādalās un jāpārliecinās, ka tās ir pieejamas visam. Eiropai ir eh, īpašs status, bet tas ir kontinents, ko ir šķēlis eh, karš tūkstošiem gadu ilgumā. Un mums ir eh, jādara kaut kas mūsu kopējās drošības koordinācijas labā. Daudz, tostarp Van Ordenkungs sacīja, ka uh, NATO ir atbilde. Tā nav taisnība, un es nevaru piekrist viņa argumentiem par birokrātiju, jo gal galā viņš pats ir bijis štata ierēdnis Briselē, bijis uh, iesaistīts NATO pieņemtajos lēmumos, tostarp arī komisijas pieņemtajos lēmumos, un uh, ir jālabo situācija, pirms jūs sākat to kritizēt. Paldies! ir zilā. Atvainojiet, diemžēl mums nav laika turpināt diskutēt par šo tēmu, bet es došu vārdu uh, referenta kungam Līsekam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos īsi, lai ietaupītu laiku. Es vēlos pateikties ikvienam par visiem uh, saņemtajiem komentāriem, par ziņojumu, gan pozitīvajiem, gan arī kritiskajiem. Neviens nav ideāls. Un, uh, ja mēs apkopotu visus šos komentārus un piezīmes, iespējams, uh, no tiem varētu tapt pavisam jauns ziņojums. Ir tik daudz interesantu virzienu, ko tie ieskicē attiecībā uz Eiropas Savienības aizsardzību. Uh, un es saprotu, ka mans ziņojums neatrisinās visas pastāvošās problēmas. Mans vienīgais nolūks bija norādīt uz zināmiem galvenajiem jautājumiem attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu krīzi. Es arī vēlējos analizēt krīzi no aizsardzības viedokļa, respektīvi pavisam jaunā veidā, lai varētu noteikt gan draudus, gan iespējas – Un man ir prieks redzēt, ka vairums no jums ir atbalstījuši mana ziņojuma galvenās pamatnostādnes. Mēs nedrīkstam neņemt vērā aizsardzības aspektu. Tāds ir galvenais vēstījums. Daudzi ir jautājuši, ko tad šis referents vēlas pateikt. Es domāju, ka ziņojuma galvenais vēstījums ir domāts Eštons kundzei un viņas politikai. Jūs esat atbalstījusi vairākumu mūsu vēstījumu, kas ir vērsti uz dalību valstīm, uz nacionālajiem parlamentiem. Mums vajadzētu iesaistīties sadarbībā ar šīm valdībām, sākt dialogu ar šīm valdībām, līdz ko šis ziņojums tiks pieņemts. Paldies! Ar referentu kungam! Lisika kungs tik ātri atbildēja, ka mums ne, nepietika laika pajautāt Skinner kungam, vai viņš pieņem Van Ordena kungu zilo kartiņu. Šķiet, ka viņš pieņem vārds jums Van Ordena kungam. Nu, tas nav īsti jautājums. Es vēlējos drīzāk atbildēt uz Skinner kunga teikto. Es 30 gadus ar lepnumu esmu bijis eh, militārais virsnieks un esmu piedalījies militārās operācijās daudzās pasaules daļās, un kad es uh, pametu armiju, lai iesaistītos politikā, es uh, patiešām pavadīju zinām laiku Eiropas komisijā, kur guva ļoti interesantu ieskatu tajā, kā komisija darbojas. Un tas man ar, nodrošināja arī ļoti labu pamatu tam, ko es daru šobrīd. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu augstajai pārstāvēji Ēštons kundzei. Lūdzu, augstās pārstāvs kundze. Paldies priekšsādātāji kungs. Deputāti, šī ir bijusi ļoti interesanta un, manuprāt, svarīga diskusija. Un ne tikai tāpēc, ka mēs analizējam šo jomu ekonomiskās situācijas kontekstā, kurā ir nonākušas dalību valstis un institūcijas ir absolūti nepieciešams, lai mēs diskutētu par to, kā reaģēt uz uh, daudziem no krīzes un drošības aspektiem, ar kuriem mēs saskaramies, un uh, gan atsevišķas valstis, gan parlamentārieši, gan iestādes. Visiem ir jādomā, kā reaģēt. Un šādas diskusijas man regulāri notiek arī ar ģenerālu sekretāru Rasmusenu kungu. Es piedalos NATO sanāksmēs pēc viņa lūguma. Uh, gan uh, ārlietu ministru sanāksmēs, gan aizsardzības ministru sanāksmēs, un mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt un kā to panākt vislabāk. Ir vērts paturēt prātā, ka kādas ir misijas, kurās šobrīd ir iesaistīti mūsu spēki un kā šīs misijas sadarbojas un funkcionē. Es vēlos atgādināt, ka mums ir novērošanas misija Grūzijā kas tika ieviesta pēc krīzes Gruzijā, tās attiecībās ar Krieviju 2008. gadā, joprojām tur atrodas personāls, kas mēģina panākt lielāku uzticēšanos, strādā uz robežām un mēģina panākt, lai cilvēki varētu normāli atgriezties dzīvē. Tāpat daudz ir pieminējuši Āfrikas ragu, un tas ir neticams darbs, ko dara Atalantas misija. Tāpat arī daudzas valstis, kas tajā iesaistījušās, izmanto arī savus spēkus, savus helikopterus, un uh, tos ļoti efektīvi vada Northwood spēki no apvienotās karalistes. Tāpat ir jāpiemina pārtikas programma, kas piegādā pārtiku cilvēkiem, kas burtiski mirst badā. Uh, Tāpat arī mēs sniedzam palīdzību valstīm, kas apkaro pirātismu savos krastos, kur ir liels ķīlnieku saņemšanas risks. Tāpat arī palīdzam cīnīties ar tām valstīm, ar kurām eh, ar problēmām tajās valstīs, kas saskars ar turismu problēmām. Un nav tā, ka mēs dublējam to, ko dara NATO. Nē, mēs to daram kopā ar NATO. Tāpat ir jāpiemina pašreiz Kosovā notiekošais. Uh, Kosovā šobrīd tiek panākta tāda kā sekundārā reakcija, un mēs mēģinam apturēt vārdarbību, kas ir uzliesmojusi Kosovas ziemeļos. Mēs sadarbojamies ar Keiforu, ar NATO spēkiem, kas arī ir reaģēšanas vienība tur, un šī ir startautiska operācija, jo uh, šī bīstamā situācija starp Serbiju un Kosovu lika mums ātri reaģēt. Dalību valstis vēlas iesaistīties šādās situācijās brīvprātīgi un kopīgi, tādā veidā, kāds tam šķiet efektīvs, sniedzot personāla atbalstu un papildina NATO paveikto tā militārā atbalsta sniegšanā. Un visās šajās operācijās mēs cieši sadarbojamies ar NATO. Patiešām, kad mēs sadarbojamies, mēs diskutējam, ko mēs varētu darīt labāk, tostarp arī Lībijā. NATO apzinās savu iesaisti, taču uh, šai organizācijai ir vajadzīgas arī citu pušu ieguldījums, arī citu pušu aprīkojums, tostarp arī humanās palīdzības jomā. Es vēlos norādīt, ka mēs sadarbojamies ļoti cieši un mēģinam panākt, lai nekādas dublēšanās nebūtu. Tāpat mēs arī reaģējam uz to atbalstu, kas ir vajadzīgs NATO un uz veidu, kā dalību valstis vēlas to sniegt, Es vēlos atgādināt, ka ja mēs paraugamies uz to, kas notiek apkārt valstīs, kurās mēs darbojamies, ir ļoti daudz draudu, kuriem ir jābūt mūsu uzmanības centrā, tāpat arī runājot par situāciju Sahelā. Arī viņiem ir vajadzīga visaptveroša stratēģiska pieeja, Tur ir bažas par iedzīvotājiem, par terorismu, par ieročiem, kas ieplūst Sahelā no Lībijas. Līdz ar to viņiem ir vajadzīga visaptveroša pieeja šīs situācijas risināšanai. Mums ir jāpatur prātā arī, ka Eiropas aizsardzības aģentūra sadarbojas ar NATO cīņā ar sprākstvielām, un te ir iesaistīti eh, cilvēki no visas pasaules, ne tikai Afganistānā, bet arī citās valstīs. Un ja mēs spējam identificēt, noteikt, kur šie spridzekļi varētu būt, kas tos varētu būt izgatavojis, kādus parakstus ir atstājušas šīs personas, kas tos izgatavo. Mēs e, varam paveikt savu uzdevumu, un tāpēc mums ir vajadzīgi cilvēki ar zināšanām, eksperti, kas var sadarboties. Un tikai tāds, man liekas, efektīvs laika, centienu un resursu izlietojums. Es piekrītu tiem, kas saka, ka mums vajadzētu padomāt par kiberaizsardzību, un arī šajā gadījumā mēs uh, esam uh, veduši sarunas ar uh, eh, ASV aizsardzības sekretāru, jo kiberaizsardzība nav īstenojama robežu ietvaros, tas ir pārrobežu pasākums. Un jā, uh, pastāv rūpnīcas, pastāv uzņēmumi, notiek pārobežu procesi, un ir tikai loģiski domāt par situācijām pārobežu līmenī. Visu beidzot, pāris aspektu. Pirmkārt, es piekrītu visiem tiem, kas sacīja, ka lielākajai daļai mūsu darba vajadzētu būt preventīvai, gan starpniecībai, gan konfliktu novēršanai, gan resursu izlietošanai, konfliktu novēršanai. Uh, Es pilnīgi tam piekrītu. Taču atkal šiem pasākumiem ir jāpapildina tie pasākumi, ko daudzi īsteno uz vietas eh, militāru operāciju apstākļos. Un pārējot, eh, runājot par eh, Ziemassvētku laiku, uh, Es apzinos arī, ka daudz tieši šobrīd īsteno savas misijas dažādās pasaules malās, tostarp arī Afganistānā, un es ļoti lepojos ar to darbu, ko viņi veic. Visu beidzot, eh, atbildot uz specifisko jautājumu eh, par eh, to, ka mums ir jāpārliecinās, ka mēs varam palīdzēt tiem, kas īsteno savu darbu tālos un vientuļos pasaules uh, nostūros. Jā, es pilnīgi piekrītu, un es arī atzinīgi vērtēju Vaitkunga darbu, ko viņš ir ieguldījis. Paldies, eh, vicepriekšsādātājs kundze. Un eh, mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu par Liseka kunga ziņojumu. Balz